So, kol Dargie kolēģi, lūdzu apsēdieties, lai mēs varam sākt sanāksmi. Okay. So, uh, Labi, darbie kolēģi. Our... Tagad atklāja mūsu INTA komitejas sanāksmi. Pirmais punkts ir darbkārtības pieņemšana. Pirms sākt skatīt šo jautājumu, mani informēja, ka tulki vēlētos sniegt paziņojumu par situāciju attiecībā uz viņu strīdu par darba apstākļiem un algām, saka priekšsēdētājs, un uh, viņu darba situāciju. Un tagad aicinu tūkiem to darīt. Nezinu, kā tas tehniski darbosies. Lielas paldies par informāciju. Un, protams, mēs visi, manuprāt, esam ieinteresēti, lai tiktu rasts risinājums, kas būtu pieņemams visiem, lai kvalificēts uh, darba uh, turpinājums, uh, tulk, kvalificēts tulkojums var turpināties. Paldies par informāciju. Pirmais darbkārtības punkts - darbkārtības pieņemšana. Vai ir kādam piedāvājumi to mainīt? Nē. Otrais punkts - protokola apstiprināšana. Kā parasti protokoli tiks apstiprināti, ja uh, netiks iesniegti iebildumi līdz sanāksmes beigām, tad tie tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Trešais punkts. Sanāksmes vadītāja paziņoja par koordinatoru lēmumiem par koordinātoru sanāksmi, un arī šeit eh, šie eh, lēmumi tiks pieņemti, ja nebūs iebildumi līdz sēdz beigām. Ceturtais punkts, kā parasti, šis inta, eh, šī inta sanāksme tiek translēta internetā, tātad sveicu jūs no Lisabonas līdz Ljubljanai visā Eiropā, un kā jau mēs dzirdējām, ir tūkojums. Tātad lūdzu runājiet skaidri, lēni un pietiekamā skaļumā, lai visi jūs var sadzirdēt, un eh, jūsu teikto var arī iztūkot. Piektais punkts. Man ir liels prieks, ka Žans Lūks Dimārtī, tirsniecības ģenerāldirektors eh, no komisijas ir ieradies. Uh, un mēs runāsim par Eiropas Savienības un ASV tiesniecības attiecībām, jo īpaši pēc eh, papildus eh, muitas nodavām tērādam un alumīnijam, kas tika uzliktas un lēmumu par to. Uzreiz pēc tam es sniedzu preses paziņojumu, paskaidrojot, skaidri parādot, ka mēs nosodām šo lēmumu no ASV puses. Un um, mūsuprāt, saskaņā ar PTO noteikumiem tas nav legāli. Mēs atbalstām komisiju šajā trīs soļu pieejā, vēršoties pret šīm moitas nodavām, un svarīgi, manuprāt, ir nodrošināt uh, to, lai Eiropas Savienība rīkotos vienoti un dalībvalstis pieturētos pie šīs uh, vienotības ES mērogā. Un tagad uh, pēc šī lēmuma par tērauda un alumīniju, protams, ir vēl arī citas preces. Bija paziņojums, ka tiks veikta izmeklēšana uh, par uh, papildus, iespējamām papildus nodavām automašīnām, arī balstoties uz šo tirzniecības aktu 232, kas ir saistīts ar nacionālo drošību. Godīgi sakot, es īsti nespēju iedomāties, kā automašīnu imports varētu draudēt, apdraudēt um, nacionālo drošību. Varbūt Žans Luks varēs mums to paskaidrot. Un tad bija šis te katastrofālais G7 samits un uh, Pirms dažām dienām Spānijas olīvas arī tika apliktas ar papildus uh, nodavām. Bija šis te paziņojums par šīm muitas nodavām, kas nav balstīts uz konkrētu uh, dempinga procedūru, bet uh, um, balstīts uz kritiku pret kopējo lauksaimniecības politiku. Tātad tur arī parādās jauns elements. Tātad ir daudz jautājumu, kas mums ir prātā. Žanluk, kāda ir jūsu atbilde? Thank you very much. Jā, liels paldies, Bernt. Jā, pilnīgi noteikti sākas grūti laiki ar ASV, un tas varētu radīt arī daudz uh, grūtību, ne tikai divpusēji, bet uh, pasaules tirzniecībām, pasaules ekonomikā kopumā. Tātad mums ir daudz izaicinājumu tirzniecības jomā ar ASV. Pēdējos mēnešos esam eh, redzējuši, ka ir uzlikti ASV 232 tarifi, balstoties uz nacionālo drošību. Uh, kas ir kaut kas, kas eh, ir no augstā kara laikiem, tātad no tērauda un, alumī, eh, tērauda un alumīniem ir uzlikti šie um, tarifi un ir eh, arī jauna drošības izmeklēšana attiecībā uz automašīnu importu. Tad bija G7 samits. Of this already lengthy list. Of... Tātad uh, ASV tirsniecības departaments uzskatīja, ka vēl pagājušajā nedēļā ir uh, piemēroti uh, uzlikt uh, pretdempinga nodevas uh, Spānijas galdolīvām. Cenšoties izvairīties no šīs situācijas, uh, Eiropas Savienība ir gatava reaģēt un uh, darīt to daudzpusējās tirsniecības sistēmas ietvaros. Uh, Runājot par tērauda un alumīnija tarifiem, tas jau tagad nodara ASV eh, sabiedrotajiem nopietnu ekonomikas kaitējumu. Un tas neatrisinās problēmas, kas ir vietējai ASV eh, ražošanas nozarei. Tā ir vienkārši pārmērīga kapacitāte. Tātad mēs sniegsim atbildi saskaņā ar PTO. Mēs uzsākām PTO tiesvedību pret ASV tajā pašā dienā, kad 232 sekcijas tarifi tika uzlikta Eiropas Savienībai. Pagājušā ceturtdien visas dalība valstis sniedza piekrišanu virzīties uz priekšu šajā procesā. Tātad mēs uzreiz īstenosim mūsu rebalansēšanas tiesības. Uh, 2,8 miljārdu eksporta uh, apmērā. Tātad uh, būs uh, oficiālajā vēstnesī drīz publikācija par tarifu uzlikšanu ASV produktiem, un tas sāksies tajā pašā dienā. Mēs darām arī visu, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu ES tirgu no uh, Uh, tirzniecības novirzīšanas uh, ASV tirgus slēgšanas dēļ mūsu stingrā atbilde un vienotība 28 dalību valstu vidū raida skaidru signālu, ka mēs esam spējīgi un mēs arī gribam aizsargāt mūsu intereses saskaņā ar pētējiem noteikumiem. Mēs esam vienoti arī attiecībā pret jauno uh, nacionālo drošības izmeklēšanu attiecībā uz automašīnām un to detaļām. Jauni eh, tirsniecības ierobežošanas pasākumi šajā sektorā ietekmēs ne tikai Eiropas Savienību, bet arī globālo ekonomiku un pat ASV. Ekonomiskais efekts šādiem pasākiem uz ASV ir tāds, eh, kā tāds būtu globāli eh, daudz apjomīgāks un negatīvāks nekā uz Eiropas Savienību. Tas nav tikai tāpēc, ka Um, šiem pasākumiem būtu negatīva ietekme, bet jāņem vērā arī, ka būs pretpasākumi. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas labāk pārvaldītu situāciju, bet uh, tas, protams, rada tādu nedrošības klibatu. Diemžēl mums ir jārēķinās arī ar sistēmiskām, um, sistēmiskiem efektiem, uh, kā mainīsies daudzpusējā tirzniecības sistēma šo sankciju rezultātā. Neizskatās, ka prezidents Trumps uh, un vai um, Ross ir uh, izlasījuši uh, Smita un citu ekonomistu darbus. Tas, uh, to parāda arī Eiropas izniecības departamentu pagājušās nedēļas lēmums uzlikt uh, nesaprātīgi um, augstas uh, tarifus uh, um, pret dempinga nodevas Spānijas olīvām. Tas jau ietekmē Spānijas olīvu ekspertu uz ASV. Uh, Tas ir galvenais ieņēmuma avots daudzām ģimenēm, kas ražo olīvas. Galīgais lēmums vēl nav pieņemts, bet ir skaidrs, ka mēs uh, gaidām ļaunāko. Papildus tam, ka Spānijas lauksaimniekiem šie kaitino, kaitīgie pasākumi būs uh, traģiski, mēs uh, baidāmies arī no sistēmiskajām sakām, kāds varētu būt šīm lēmumam. ASV arī ir plaši atbalsta mehānismi lauksainasības produktiem, ko Eiropas Savienība importē lielos apjomos, piemēram, etanols, mandeles um, vai arī kukurūza. Un, uh, ASV nevajadzētu būt pārsteigtiem, uh, ja arī citi tiesniecības partneri uh, sāks raudzīties, vai eh, ASV vietējiem atbalstam nav tirzniecību kropļojoši efekti. Mēs gūstam labumu no eh, starptautiskās tirzniecības sistēmas, mums vajadzētu domāt par to, kā šo sistēmu modernizēt un padarīt piemēro 21. gadsimtam, bet mums būs arī jāatrod veids, kā eh, pārvaldīt, veidot transatlantiskās attiecības tādā veidā, lai tās pēc iespējas mazāk kaitētu pasaules ekonomikai. Uh, Mums ir jāieņem stingra nostāja pret ASV, ka tas ir nepieciešams, bet mums eh, jābūt arī pietiekami izlēmīgiem eh, vērsties arī pret tādām valstīm kā Ķīnu. Tas ir viņu atbildībā atvērt savus tirgus un atteikties no eh, kaitējošām politikām lai uh, atjaunot uzticību PTO noteikumiem. Eiropas Savienībā ir jāstrādā trijos virzienos uh, ASV, Ķīna, Eiropas Savienība, bet mums ir jāsadarbojas arī ar līdzīgi domājošām valstīm kā Japāna, Kanāda, Meksika, Koreja, Austrālija. Tātad ir tiešām daudz darāmā šeit. Tas pilnīgi noteikti nav vienkārši, bet tas būs ļoti svarīgs darbs. Vispēcot, es gribētu jums pateikties par uh, spēcīgo atbalstu, kā jūsu priekšsādātājs to pauda. Uh, Um, tātad jūs līdz šim esat atbalstījuši komisijas pieeja. Paldies par to. Jūsu um, sadarbība arī ar kongresmeņiem ASV, un tas ir ļoti svarīgi, tuvojas vidusposma vēlēšanas, un es aicinu jūs turpināt paust jūsu pāžas, bažas um, jūsu partneriem ASV par ASV tirzniecības uh, politiku. Un tādējādi uh, var varbūt novērst tās kaitīgākās iniciatīvas tirzniecības jomā, pirms tās tiek īstenotas. Un gaidāmais uh, paziņojums par 232 uh, nodevām um, automašīnām un automašīnu detaļām varētu būt ļoti kaitējošs. Paldies, Žanluk! Vai kādam ir jautājumi vai komentāri? Nevienam? Mr. Rubī. Rubikungs un pēc tam Ima Kristofs Marīķi. Jā, paldies. Jūs pieminējāt uh, šo rebalansēšanu kas tiek darīts ar PTO metodēm un atbilstoši PTO noteikumiem, tas tiek arī darīts. Kā jūs uh, vērtējat uh, epilet uh, struktūru, ja tur vairs netiek iecelti tiesneši, tad iespējas, ka ko mums piedāvā PTO, ir ļoti ierobežotas. Vai ir domāts arī PTO ietvaros daudzpusēji padomāt par to, kā šo epalet uh, struktūru varbūt varētu arī daudzpusēji turpināt? Imā? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, varu priekšsēdētāja teiktajiem noteikti pievienoties attiecībā uz atbalstu komisijai, bet es gribētu tomēr uzdot divus konkrētus jautājumus. Pirmkārt, runājot par galda olīvām, jūs teicāt, ka nevajadzētu atvērt Pandoras lādi, bet kā tad mēs varam reaģēt? Kādus pasākums tad mēs varam veikt, kas ir vienlaicīgi piesardzīgi, lai reaģētu uz šo situāciju? Un, uh, jo nav jau uh, runa tikai par galda olīvām, Spānijā ir runa par visu kopējo lauksaimniecības politiku Eiropā, eh, kuru um, akceptē Pasaules tiesniecības organizācija PTO. Jūs teicāt arī, ka ir jāstiprina attiecības arī ar citiem partneriem, ka ir jāvienojas un tādējādi mēs varētu būt spēcīgāki, ja rīkotos vienoti. Kā jūs vērtējat attiecības ar Krieviju? Kā Tagadējā situācija ietekmēs attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību. Paldies, Marīķis Hāka, lūdzu. Liels paldies! Ir labi, ka varam runāt par šo svarīgo izaicinājumu, kas mums ir attiecībās ar ASV. Vēlreiz es gribētu nedaudz paplašināt šo diskusiju. Ne jau tāpēc, ka es domāju, ka tas nav ļoti svarīgi, bet mums jau vairākais ir bijusi iespēja to apspriest, un es domāju, ka mūsu plašais atbalsts uh, komisijas darbam uh, nav vairāk jāprecizē. Ir skaidrs uh, un svarīgi, lai mēs būtu vienoti un lai dalībvalsts darītu to pašu. Vakar, ja nemaldos, Reuters lasīju, ka ir iniciatīvas, ko padomu varētu pieņemt, lai reformētu PTO. Un, uh, šī te, tā sauktā izgāšanās PTO ir uh, viena no ASV kļūdām. Vai jūs varētu uh, pastāstīt par kaut kādām iniciatīvām, kas ir uh, padomē vai komisijai vai varbūt dalībvalstīm? Un visbeidzot, vai jūs varētu pastāstīt par pieaugošo spriedzi starp Ķīnu un ASV un kā jūs domājat, kā tas ietekmēs mūs Eiropā? Un varbūt mēs varētu kaut ko darīt, ko neesam vēl darījuši. Paldies, Kristofs Fjellners, lūdzu. Liels paldies! Paldies par uh, jūsu teikto. Kāds mans draugs kādreiz teica, ka tirzniecības karā, tirzniecības konfliktā to var uh, skatīt, ka uh, uh, cilvēks stāv viens otram pretī, sit sev pa seju un gaida, ka otrs noģības. Nu, tāda ir problēma visos tirzniecības uh, konfliktos. Es eh, varu saprast eh, loģiku, kāpēc tas tiek darīts, bet varbūt padomāsim, eh, kāpēc tas tā ir. Kaut gan varbūt, jā, pirmkārt runājot par šo rebalansēšanu. Es zinu, ka Kanāda veica izmeklēšanu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi neietekmē patērētājs. Vai mēs varētu izdarīt kaut ko līdzīgu? Uh, To ir grūti izskaidrot uh, maniem vēlētājiem, ka ģimene, kas uh, um, dotos uz uh, lielveikalu un pirktu pupiņas, maksātu arī par uh, um, ASV tērauda tarifiem. Varbūt mēs varētu kaut ko papētīt, padarīt, lai neietekmētu patērētājs. Otrkārt, uh, Um, par uh, citiem pretpasākumiem uh, attiecībā uz uh, automašīnu detaļām. Mēs zinām, ka stiprie alkoholiskie dzērieni arī ir liels eksporta apjoms, vai tur um, varētu būt kaut kāda sāsnāšanās uh, saskaņā ar mūsu rebalansēšanas pasākumu sarakstu. Un otrkārt, um, tāds filozofisks jautājums. Uh, Loģiski būtu, ja viņi pārkāpj likumu, tad eh, ir jāvēršas tiesā, tas ir saprātīgi tā rīkoties, un eh, es to pacēlu arī šajā pārvaldības grupā par ASV. Es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, kā varētu PTO izskatīties uzvarēšana vai zaudēšana. Uzvara to būtu vienkārši saprast, tas nozīmētu, ka eh, tad tiktu atzīts, ka um, um, tātad, ka viņi var darīt to, ko viņi dara, vai ka tas nav jautājums, kas būtu jālem PTO, un tad citi varētu rīdi, līdzīgi rīkoties. Un, uh, tātad tas bija par zaudēšanu, tā, tā, tad mēs zaudētu. Un kā tad izskatītos uh, uzvara, proti, ja PTO izlēmtu, ka tas ir noteikuma pārkāpums, vai mēs varam atļauties uzvarēt? Tātad, ko tad mēs sagaidām, ko ASV darīs, tad, kad mēs uzvarēsim? Uh, Vai tad Donalds Tams teiks, jā, labi, PTO eh, tātad teica, ka mēs nedrīkstam to darīt, un eh, tas nav nacionālas drošības jautājums, vai viņi varbūt atstās PTO, vai mēs varam atļauties uzvarēt. Tātad vēlreiz es uzsveru, ka nav nepareizi darīt eh, to, ko mēs darām, tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, bet vismaz šajā kontekstā mums ir jāapspriež, kādas varētu būt sekas. Lielas paldies! Mēs tad nosūtīsim Zviedrijas policiju. Es, nesatraucieties, mums nav policijas. Helmuts Šalts, jā, atsaukšos uh, uz to, ko teica Fjellnerkungs, paldies par informāciju. Man arī uh, šķiet, ka ir jāraugās nedaudz tālāk uh, par šiem te riskiem tirzniecībai, ar ko mēs saskaramies uh, 232. sankciju rezultātā, ka tiek. Uh, palielināti tarifi. Un tad mēs nonākam pie konfrontācijas mūsu attiecībās. Un PTO, bet arī Ķīna varētu būt Trumpa administrācijas konflikta mērķis. Vai mums tiešām nevajadzētu pārdomāt, kāda ir mūsu atbilde ar partneriem daudzpusējā tirsniecības sistēmā, bet arī ar Ķīnu, to jau jūs minējāt, un es domāju, ka nebija īpaši gudri tā pašā laikā, kad ir uh, tarifu pieaugumi ASV, mēs uh, uh, paceļam tarifus attiecībā pret Ķīnu. Tātad kāda ir stratēģija? Vai mēs vēlamies tādu daudzpusēju konfliktu, vai mēs tomēr redzam nepieciešamību uh, stiprināt šo uz noteikumiem balstīto sistēmu, un es piekrītu, ja mērķis ir pārkāpt noteikumus, uh, un uh, Amerika uh, vispirms šī stratēģija jau nozīmē to, ka mēs nosakām noteikumus, un tikai jūs tad skatieties, ko darīsiet. Tas tad apdraud visus. Uh, Tātad kāds šeit eh, varētu būt kopīgais eh, konkrētais rīcības modelis turpmākajos mēnešos komisijai, kā eh, veicināt apzināšanos dalību valstu vidū, jo šeit arī pastāv atšķirīgi viedokļi, un kā komisijai rīkoties tālāk attiecībā pret citām valstīm, skaidru valodu runājot, cenšoties uh, Uh, paturēt ASV. Viņi tātad ir atstājuši cilvēktiesību padomu. Tas nozīmē, ka viņiem nerūp starptautiskās struktūras un pienākumi. Viņi vienkārši dodas kaut kur uh, nekurienē. Un, manuprāt, tā ir galvenā problēma. Varbūt jūs varētu izskaidrot, kādi ir nākamie soļi. Tērauda fórums mēs uh, vairāk kārt esam prasījuši. Uh, Eh, tad, kad jūs eh, runājat par šīm eh, pārmērīgiem kapacitātēm kopā ar citiem, jo pat, ja jūs atrodat risinājumu ar ASV, tad tie, kuri neatrod risinājumu ar ASV, tad atkal nāk ES tirgu, tad mēs vienkārši turpinām šo spirāles kustību, kas arī ir ļoti bīstama. Mums ir jārod kopīgi risinājumi. Un šeit varbūt eh, SAO, jeb OECD, tērauda fórums varētu būt laba struktūra, kurā, kuras ietvaros mēs varētu diskutēt par ražošanu, par kapacitāti un ne tikai par tirzniecības tarifiem. Paldies! Dziękuję bardzo. Ja chciałem mm, e, powiedzieć... Paldies. Es gribētu teikt, ka krīzes situācijās mēs uh, bieži saskaramies ar to, ka jo sliktāka situācija, jo labāks iespējas tās uzlabošanai. Es gribēju uzdot jautājumu, vai tiešām situācija ir tik slikta, ka tas uh, var uzlaboties, vai arī situācija vēl var pasliktināties. Atceros ka saskaroties ar dažādām krīzes situācijām. Un ja tirdzniecības karš varētu sākties, tad tas varētu skart arī auto rūpniecību. Bet uzdošu vēl vienu jautājumu, varbūt, ka šajā konfliktā starp Eiropas Savienību un ASV, jo tas ir, kā es to redzu, Es to neredzu kā konfliktu starp ASV un uh, pārējo pasauli. Tātad, ja mēs uh, pretojamies, tad uh, varbūt, ka risinājums varētu būt atgriezties pie divpusējām attiecībām. Nu, atgriezties pie TTIP līguma Jautāju tā, tādēļ, ka pēdējo pāris nedēļu laikā esmu uzklausījis dažādus um, viedokļus un dažādus paziņojumus. Nu, piemēram, Donalda Tuska paziņojums aptuveni pirms mēneša šī konflikta sākumā un aptuveni pirms divām nedēļām kancleres Merkels paziņojums. Šajos paziņojumos tika pieminēts tā sauktais maza apjoma TTIP. Tātad mans jautājums ir tāds, vai tiek domāts par atgriešanos pie divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV, un varbūt, ka tad mēs varētu nu, tādā plašākā horizontālā a, līmenī diskutēt un a, nesaskartos a, ar problēmām, kas skar atsevišķos a, sektorus vai uh, ekonomikas daļas, nu, piemēram, tērauda rūpniecības sektors. Vai situācija ir tik slikta, ka mēs uh, varam nu, tikai tiešām līdz uh, absolūti sliktākai situācijai nonākt, vai arī uh, nu, tiešām ir iespēja vēl pasliktināšanās. Paldies, un tagad Sala Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī Demartī kungam gribu uzdot veselu rindu jautājumu. Vai jūs varētu mums pateikt, kā šie pasākumi daudzuma ziņā ietekmē automobīļu un tērauda rūpniecību? Un vai ir kādi ierobežojoši pasākumi, ko jūs esat plānojuši? Otrs jautājums. G7 galotņu tikšanās notika. tā nebija veiksmīga, vai jūs domājat, ka sakām varētu būt negatīva ietekme arī uz nafta nolīgumu pārstrādāšanu. Tas ir brīdis, kad esam diskutējuši par nafta līgumu atjaunojot to un sveic komisijas pārstāvis par labo darbu. Tāpat arī Spānijas galda olīvas, tas kaitē ne tikai Spānijas a, produktiem, bet tas var būt a, kā precedenta gadījums kopējā lauksaimniecības politikā. Un paldies arī par to, ko priekšsādātājs teica par šiem jautājumiem. Tātad Es gribētu uzdot jautā, jautājumu, vai, teiksim, tas kā taktika, neuzdodot, neuzliekot jaunas tarifs, un vai zinot to, kā Donalda Trumpa taktiku, tas būtu vēl viens tikai skolas a, solis a, tādā tā kā spirālē. Vai tas nekaitēs a, vairāk ASV rūpniecībai un tērauda rūpniecībai specifiski? Es gribētu uzdot jautājumu, vai ir kāda cita ceļa, kā mēs varētu to darīt, jo um, esmu nobežījos, ka ja mēs sākam uh, tādu tā kā tirdzniecības karu, tad uh, viņa, teiksim, uh, ek, uh, reakcija varētu būt vēl tikai asāka. Nu, nezinu, kā mēs varētu, teiksim, skatīties uz to arī Halī Davidson uh, produktu kontekstā. Uh, nedomāju, ka tas vispār ASV rūpniecībai varētu dot kādu labumu jebkurā veidā. Un nākamā runātājiem arī uh, arēna. Nu, negribēju neko teikt, bet pēc tautas partijas kolēģi teiktā esmu pārsteigta, ka varēju iedomāties, ka varētu divpusējā uh, veidā sadarboties ar ASV, ja ASV nespēja uh, ievērot daudzpusējos noliegumus. Un ja mēs gribam tādas attiecības, kas ir neizdevīgas uh, ES. Uh, Nu, tas nozīmē, ka tas būtu šis divpusējais uh, solis. Eh, esmu pret, ka uh, daudzpusējo partnerību aizstātu divpusējais, kas nav, ASV vairs nav uzticams partners šajā jomā. Un uh, kāda PTO ietvaros būtu partneru kopa, kas respektē noteikums, jo pat laban ASV parāda savu gribu un tos nerespektē. Ķīna prasa uh, tirgus ekonomikas uh, statusu neatbilstot PTO uh, noteikumiem. Tātad, uh, nu kāds tad būtu mūsu partneris, kas būtu uzticams, kas būtu Pasaules tirdzniecības organizācijā un kas būtu uh, mūsu. Uh, teiksim, kalibra. Tātad, un kā šo organizāciju varētu mainīt arī tā, lai tā labi varētu darboties. Paldies, un tagad arī papildinot jautājums un papildot Marijas, Marijas Urenas jautājumu. Vai komisija ir kāds specifisks formāts? starptautisko uh, spēku uh, apkopošanu, piemēram, draugu kopu PTO kas būtu tāds, nu, kāda būtu tāda kopēja bāze šādai proaktīvai iniciatīvai. Un otrs jautājums, Žanluk, par attīstību ASV. Kā jūs novērtējat, cik ilgi uh, prasīs šī izmeklēšana par automašīnām un automašīnu rezerves daļām? Vai tā turpināsies, cik tālu tā turpināsies? diskusijas senātā un augšpalātā. Ir pāris iniciatīvas, kas mēģina šo lemtspēju no prezidenta pārnest uz uh, parlamentu. Ir uh, tāds likuma uh, projekts iesniegts. Kā jūs vēr, vērtāt, vērtētu šīs izmaiņas, kādas ir kongresā pat labāk? Yes. Thank you very much. Uh, Paldies. Daudz interesanti jautājumi. Pirmais jautājums. Pasaules uh, tirdzniecības organizācijas strīdu risināšanas iespēja un kādēļ neizmēģināt uh, uh, divpusējo pieeju. Nu, pirmkārt, es domāju, šobrīd es neredzu PTO vēlmi to darīt. Man liekas, ka pareizā pieeja būtu paraudzīties, ko mēs varam izdarīt, lai risinātu aktuālo situāciju. Mums nevajadzētu uh, izmantot uh, terminoloģiju uh, tiesneši, bet nu, tāda kā strīdu risināšanas sistēma, jo šā strīdu risināšanas uh, sistēma, kas ir neatkarīga, bet tie tomēr nav tiesneši. <clears throat> Un šeit Eiropas Savienība ir gatava raudzīties, kā uzlabot sistēmu un diskutēt eh, ar citiem arī ar ASV. Problēma ir tāda, ka ASV pat laba nav norādījusi eh, uz to, ka tā būtu gatava vest sarunas par eh, jebko. Šeit es domāju, ka tā būtiskākā mērķa definēšana no mūsu puses būtu saglabāt šo divu soļu pieeju strīdu risināšanas un apelācijas sistēmā. Tā balstās uz neatkarīgiem locekļiem. Varētu būt bažas, ka viens no ASV mērķiem būtu šo otro soli apelācijas instrumentu atcelt un būtu tikai viens solis palicis Tas ir kas tāds, kas bija sākotnēji ļoti nozīmīgs mūsu sarunvedējiem. Pēdējā brīža e, izmaiņas, un tās tiek prezentētas kā ASV sistēmas, vai arī atgriežoties atpakaļ pie GATT, kur bija tikai viens solis, kas nebija obligāts. Uh, šajā sistēmā. Mums ir jāapzinās, kādi ir riski, un mums ir jādarbojas drīzāk nekā jānovēro eh, un jāskatās, kā mēs varētu uzlabot. Neapšaubot uh, pamatprincips neatkarībai, kā mēs to varētu uzlabot. Un, protams, ka mēs izteiksim iniciatīvas nākamo nedēļu laikā ar mērķi virzīties uz priekšu šajos dažādajos jautājumos. Atgriedī, atgriezīšos uh, vēlāk pie atsevišķajiem elementiem. Nākamais jautājums - Ķīna, PTO un strīdu risināšana bez ASV dalības. Nu, tas arī mums jāapzinās. Rodrīgas kundas jautājums par olīvēm un Sala Franks kungs uz to atsaucās arī. Esam dziļi norūpējušies par šo jautājumu un aizvien vēl raugamies eh, pār šo noteikumu detaļām, kad tie tiks formāli pieņemti. Nu, ceram, ka tas nebūs tā kā bombardie uh, eh, strīds, lai arī kādi būtu pasākumi, kas ir piemēroti precīzi jāparaugās, kā tie tiks pielietoti, lai mēs varētu redzēt, vai e, PTU varam apstrīdēt tos e, kopējā pieejā. Taču mums ir jādomā CPI kontekstā Tas ir tāds sistēmisks pieejas jautājums, kas ir plašāks uh, par, tikai par olīvu jautājumu. Un es domāju, ka mēs laikam nevēlētos, lai uh, PTO raudzītos uz uh, subsīdijām, tikai uz tā sauktās zaļā, zaļā atbalsta subsīdijām un skatīties, cik, cik precīzi tās tad arī ir. Nākamais jautājums. Sekas ir ļoti plašas, tāpat arī antidempinga jautājumi un kā pie tie uz tiem reaģē. Nepielietojot striktus noteikumus, tas arī nav uh, risinājums. Visā visumā mēs ļoti precīzi rūpēsim, uh, raudzīsimies uz situācijas attīstību, ne tikai manā departamentā, bet ar uh, DG Agri, ģen, Agri ģenerāldirektorātu. Nekas uh, nav neiespējams. Uh, Tātad tā, tā, tā saktās zaļās paketes subsīdijas ir tās, kas tiek apšaubītas. Un nākotnes sarunu kontekstā mums jānovērš subsīdijas noteiktos sektoros lauksaimniecībā. Jau ir iespējams. Uh, šīs sektoriālās uh, subsīdijas uh, pavairot. Viena no dalību valstīm tajā ir 40 šāda, uh, šādas, tāda sektora un arī šo uh, atbalsta pasākumu klasifikācijas uh, varētu mainīties un daži partneri varētu to izmantot, lai apstrīdētu šo, šādu subsīdiju veidus. Man liekas, ka ir nozīmīgi padomāt par eh, šo jautājumu jaunajā kontekstā un uh, mēģināt saglabāt, cik tālu vien iespējams šo zaļās pakotnes atbalstu. Šī zaļo atbalsta uh, pasākums schēma, un ja tā būtu dzinterkrāsta, tad būtu daudz kārt uh, sarežģītāk. Nu, Žēl, ka man bija jāpievērš šiem jautājumiem, bet izmantoju iespēju uh, to pieminēt, jo tas ir nozīmīgi jums, kolēģiem. Par Krieviju runājot. Jā, Krievija paliek uh, liela problēma. Mēs neredzam Krievijas vēlmi mēģināt uzlabot situāciju. Atgādināšu, ka daudzos jautājumus PTO pret Krieviju esam vērsušies. Reti, kad kāds no PTO dalībniekiem tik plaši pārkāpja noteikums, viņi zaudēja cūgaļstrīdā un tā vietā viņi mēģina paplašināja sarakstu, kas apdraud nacionālo uh, drošību, un jauni produkti un sankcijas ir pievienoti. Kas neva, nebija vēl iepriekšējo sankciju sarakstā? Un ja nav risinājumu šajā jautājumā, un ja Krievija nerīkosies, uh, lai uh, atbilstu noteikumiem, tad nekavēsimies ieviešot jaunus noteikumus. Uh, un uh, nospraustās sankcijas turpināsies. Ir skaidrs, ka mums uh, vajadzētu uzlabot uh, tirdzniecības attiecības ar Krieviju, bet šobrīd neredzu nekādus pozitīvus signālus. Un vēl plašākā kontekstā, ģeopolitiskā kontekstijā, tas, kas notiek Ukrainā, mēs uh, neredzam nekādu uzlabojumu. Jautājums, ko Šākis kundze pieminēja ir ļoti nozīmīgi palikt vienotiem. Pēdējo reforma, ko pieminēja arī citi runātāji, un kādi būtu riski eskalācijai starp Ķīni un uh, ASV. Par PTO ar reformu risinot tātad strīdu risināšanas mehānisms. Kad Ķīna pievienojās 2001. gadā lielākā daļa dalībnieku bija norūpējušies par tirgus pieejas apjomu, un no Ķīnas prasīja tādu ļoti lielu uh, centienu, sag, uh, saglabājot uh, visu noteikumu, koti, noteikumu kotiem. Par Ķīnu runājot par tehnoloģisko un transferu zināšanu um, kopējo investīciju jautājumu, tad viens no mūsu mērķiem ir PTO reforma. Ļoti žēl, kā pareiz uz to daži norādīja, tas, ko ASV tagad dara tā vietā lai atrisinātu problēmas, ko Ķīna rada, tā drīzāk virzās pretējā virzienā. Un šī situācija mūs visus vājina kolektīvi. Tā vietā, lai pašreizējo krīzi atrisinātu un attālinātos no Ķīnas sistēmu un prasītu vai, reformu īstenošanu Ķīnā, tā drīzāk drīzāk notiek tā, ka ASV vēršas pret sabiedrotajiem. Situācija starp ASV un Ķīnu, runājot par to, neesmu pārliecināts, ka tirdzniecības kari ir uh, viegli, ka tajos ir uh, gūt viegli gūt uzvaru, bet tie ir um, kaitīgi visiem, bet neredz arī, kā Ķīna varētu zaudēt šajā karā pret ASV. Nu, līdz ar to ir ļoti sarežģīti saprast, kādi ir mērķi un eskalācijas mērķis. Jā, tāds pastāv starp ASV un Ķīnu. Tieši šobrīd ir grūti analizēt tiešo ietekmi uz tiem produktiem, kād, pret kādiem vēršas uh, no abām pusēm šīs sankcija kopums un kādas būs sekas mums. Situācija nepieciešama analīze, bet nu tādā kopējā pārskatā pozitīva un negatīva anticipācija, anticipēšana ir ļoti nozīmīga. Pievēršoties šim jautājumam, ko uzdeva Kristof Jelner kungs par to, kā mēs izvērtējam mūsu darbību. Un šeit pirmām kārtām jāsaka, ka mēs piemērojam saprātīgas, samērojams pretpasākumus. Pa Un balstoties uz šīm garantijām, mēs pat labam tikai tērauda un alumīnija rūpniecību un strīd šķirsens mehānismu strādājam pie šiem jautājumiem. Tātad es domāju, ka atkal pievēršoties pie jautājuma, kādas varētu būt sekas, ja mēs uzvaram Tātad video kontekstā pirmkārt mums jāmeklē ir risinājums par atsevišķu uh, institūciju, jo visādi citādi nu nekad nebūs risinājums šai situācijai. Un uh, šāds risinājums uh, prasīs ļoti daudz laika. Ja mēs zaudēsim, tad tas būtu tiešām katastrofas uh, apmērs, un mums arī nav nu, tādas pareizes iespējas uzvarēt. Bet raugoties par pareizu laiku piemērojumu un PTO noteikumu kopumu. Nu, vismaz trīs gadi jārēķinās laika norisē. Un tas būtu pēc uh, Trumpa šī mandāta laika. Es nedomāju, ka viņi pārvēlēs. Nu, tas ir tikai tāds tā kā novērojams. Tagad tādi sistemātiski jautājumi, ko uzdev Šolts kungs. Nākamais solis un skatīsimies tālāk. Šeit es domāju, ka gribētu teikt, ka piekrīt tam, ka pamata problēma, pamata struktūras problēma ir Ķīna. Un pat labam īstenotā Ķīnas prakse nevirzās pareizā virzienā un uh, tehnoloģiju. Um, jā, attiecībā uz dažādu veidu uzņēmiem par sistēmiskiem jautājumiem ar Ķīnu. Noteikti, ka jūs uh, dzirdējāt kopējo preses paziņojumu Parīzē Malstrēms kundze un uh, vēstnieks 31. maijā, kur ir nosprausts ļoti skaidrs virziens. Uh, mēs domājam, ka mums ir uh, jāspēcina PTO noteikumu kopums tieši šajos jautājumos. Un jautājums par subsīdijām. Un te progress nebija pietiekams. Otrakārt, uh, Viņi runāja arī par tehnoloģijas eh, transferu un autortiesību jautājumiem un eh, aicināja diskutēt par tirgus ekonomikas jautājumiem, izmantojot eh, metodes, ko piedāvā šī brīža PTO sistēma Tad, ja tās locekļi neievēro mm, noteikumus, kas attiecās uz paziņošanu, tāpēc es, domāšu, tāpēc es domāju, ka mums būtu jāseko šīm ceļam. Mm, tas, protams, ir liederīgs instruments, tomēr šī brīža situācijā es domāju, ka būtu saprātīgi to, ka ministri eh, tiktos Parīzē, tas gan ir atlikts uz septembri, jo mm, viņiem bija citas saistības. Un, piemēram, Ķīna pirms uh, eh, ASV paziņoja par pasākumiem, kas skāra valstī piedarošas uzņēmumus. Uh, pirms tā paziņoja par pasākumiem, kas skars tēraudu un alumīniju. Mm, Viņi teica, ka ir gatavi likt lietā labu gribu, lai atrisinātu situāciju ar šiem pasākumiem. Un mēs esam tikpat lielā mērā skarti kā Ķīna. Un šie tarifi, kas attiecas uz tāraudu un alumīniju, attiecas gandrīz uz visiem Es domāju, ka tas ir jāpatur prātā, bet uh, tas ir labs piemērs, kas uh, mums uh, ļautu aizkavēt Ķīnu, izmantot tās pārmērīgās ražošanas jaudas tārauda un alumīnija nozarē. Šī krīze savā ziņā varētu būt arī iespēja Es nepiekrītu, ka krīzēs mēs nezinām, kādi ir partneru mērķi un iespējas. Mēs varam pārvarēt krīzes daudz, kļūstot stiprāki nekā iepriekš. Tomēr šeit ir ļoti grūti saprast, kā tas atrisināsies. Pirmkārt, es neesmu pārliecināts, kāda ir prezidenta Trumpa mērķi, ja viņam tādi ir. Otrakārt, Pēdējais, ko varētu darīt, ir eh, atsākt no jauna TTIP sarunas, jo tās nekur nenovestu. iepriekšējā administrācija, ko varēja raksturot kā saprātīgu, mēs vēl varējām iedomāties, ka atradīsim Uh, risinājumu sarunās par plašu tītip, bet tas uh, nenozīmē, ka mēs neesam gatavi šādās sarunās iesaistīties. Ir notikušas 15 uh, tikšanās un telefona sarunas, jeb video konferences starp tirzniecības ministru un komisāru Mālstrēmu, un mēs esam gatavi uh, nākt klajā ar savu piedāvājumu, ja mūs svitros no sankciju sāraksta. Mēs esam gatavi runāt par tārifiem, kas eh, ļautu panākt eh, vienošanos par eh, preču tirzniecību ar, tirznie, ar rūpniecības nozares ražojumiem. Uh, bet tas prasa iesaistīšanos eh, no abām pusēm, un ASV nav gatavas to darīt. Es eh, daudzkārt esmu atkārtojis, ka viss, kas ir vajadzīgs, mm, ka mēs būtu gatavi piekrist um, tērauda un alumīnija kvotām, tam mēs būtu bijuši gatavi piekrist, Un um, tas varētu būt risinājums, jo mūs uzskata par grēciniekiem, bet, uh, protams, ir daudz dažādu veidu un līdzekļu, kā atrast risinājumu problēmām, ja tādas ir, tajā skaitā ar automašīnām, bet nevar notikt vienpusēja piekāpšanās. Pieeja, kas. Uh, balstās uz uh, nelikumīgiem pasākumiem uh, un ir pretrunā ar starptautiskajām normām, nav pareizā pieeja, bet mūsu pieeja ir atvērta. Mēs uzskatām, ka pastāv iespēja šos jautājumus apspriest. Mēs esam gatavi saprātīgai diskusijai, bet ne strīdiem. Sela Frankas kungs uzdeva jautājumu par KLP reformu, par tās eh, kvantitatīvo ietekmi. Ir skaidrs, ka visi šie pasākumi nenāks eh, par labu it īpaši ASV. Un eh, arī tērauda un alumīnija pasākumi kaitēs ASV ekonomikai. Varbūt uh, būs zināma mākslīga pozitīva ietekme uz šo nozari, bet es iedomājos, ka šāda veida pasākumi, piemēram, Aijovas um, uh, un uh, Pensilvānijas štatos neliks uh, atzimt šai nozarei Viņi jau ir izmēģinājuši šāda veida pasākumus, piemēram, būša pasākumi 1992. gadā, kas attiecās uz uh, tēraudu un alumīniju. Un, uh, Toreiz uh, mēs izmantojām piedāvātās garantijas un uh, arbitrāžu strīdā uh, uzvarējām, bet situācijā ar um, automašīnām un to rezerves daļām situācija pat uh, varētu būt sliktāka. Runājot par naftu, jā, te lielā mērā iet runa arī par nafta, automašīnu un uh, to detaļu gadījumā. Nafta valstis ir lielas to ražotājs un globālā mērā tas, mērogā tas visiem ir bijis pozitīvi. Un uh, šīs nozares lielā mērā ir integrētas nafta vērtību ražošanas uh, sistēmā. Es zinu, ka Meksikā un uh, Kanādā arī ir bijuši pretinieki uh, šeit eh, risinājumu meklēšanai, bet eh, parādījās arī ideja iekļaut eh, līgumā saurieta klauzulu, kas liktu to pārskatīt ik pēc pieciem gadiem, bet ASV šādu pieeju neatbalstīja un Eiropas Savienība nekad nebūs spējīga prasīt šādu pieeju Mums ir daudz kopīga ar Meksiku un uh, Kanādu, un mēs kopīgi strādājam pie risinājumiem. Tad izskanēja jautājums arī par pašaizsardzību un uh, atriebību. Mēs neapriebjamies, mēs uh, vienkārši apspriežam pretpasākumus. Es nezinu, kas risinās Trumpa galvā, nesmu psihologs, bet pēdējais, ko mēs vēlētos darīt, ir visam pielaist klāt uguni. Un, ja mēs nereaģētu pavisam, tad ir diezgan droši, ka sāktos nebeidzams uh, process, uh, iekļaujot uh, sarakstā ar vien jaunas pasākumas, jaunas preces, un te mūsu intereses ir jāizstāv. Jā, protams, šāda veida pasākumi uh, globālā mērogā nav vēlami, tomēr PTO noteikumi ir jāievēro un ES ir gatavas reaģēt. Bija arī jautājums par uh, divpusējām attiecībām ar ASV. Uz to es jau atbildēju. TTIP tiešām nav mūsu dienas kārtībā. Uh, Un, ja abas puses uh, atceltu piemērotos pasākumus, mēs būtu gatavi runāt un diskutēt ar ASV. Un tad mēs varētu domāt, uh, kā to labāk darīt - vienpusēji, divpusēji vai daudzpusēji. Es personīgi dodu priekšroku sadarbībai ar mums līdzīgi domājošiem. Un, mm, Mēs arī strādājam ar Japānu, Kanādu, Meksiku, Koreju. Un visbeidzot, tā kā labu jautājumu bija daudz, atbildēšu uz Bernta Langas jautājumiem. runājot par to, kad uh, ASV pasākumi varētu mm, stāties spēkā. ASV paredzēto vēlēšanu dēļ viņš uh, vēlas, lai mm, pasākumi, kas attiektos uz uh, automašīnām un to rezerves daļām, stātos spēkā vēl pirms uh, vidustermiņa vēlēšanām. Uh, bet eh, šobrīd es nedomāju, ka mums vajadzētu to apspriest. Es domāju, ka mums būs iespēja to izdarīt citu reizi, bet uh, situācija ir sarežģīta. Un mēs vēl nezinām, vai Eiropas uh, automašīnu ražotāji, kas ražo ASV, uh, eksportē uh, tikpat daudz automašīnu uz eh, citām pasaules daļām, piemēram, uz Ķīnu, kā viņi eksportē uz ASV. Situācija ir sarežģīta, tāpēc šobrīd mums ir svarīgi nākt klajā ar labiem argumentiem, kas uh, šķistu saprātīgi ASV politikas uh, sistēmai ir jāraugās arī uz pagātnes mācībām, kas demonstrē, kā nonākt pie slikta rezultāta, un ir jādomā arī par uh, situāciju vidustermiņā attiecībām ar Ķīnu, sarunām ar Ķīnu. Protams, mums ar Ķīnu ir jārunā. Tomēr šī brīža situācijā es um, uh, nedomāju, ka tas būtu viegli. Un šķiet, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, vismaz to mēģināju. Un eh, man vairs nav nekā īpaša ko piebilst, tomēr gribēju teikt, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un izlēmīgiem. Sliktākais uh, scenārijs eh, būtu tāds, ka rastos eh, domstarpības starp eh, ES dalību valstīm un institūcijām šajā mums tik sarežģītajā brīdī. Liels paldies! Es domāju, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs risinām diskusijas par šo situāciju un mūsu reakciju uz to. Bet jums ir taisnība, mums kā Eiropas Savienībā ir jābūt vienotiem. Uh, Un, um, un tāpēc uh, atbilde šeit ir Eiropai jāpaliek vienotai.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 Dear colleagues. Tātad, dārgie kolēģi, nākamais punkts. Darba kārtībā saistās ar ES un ASV vispārīgajām attiecībām. Jautājums par to, kā aizsargāt uh, savienību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktiem. ir eh, diezgan uh, sens tiesību akts no 1998. gada. Un uh, eh, 2005. gadā tika mēģināts to pārskatīt. Varbūt nedaudz vēlāk. Bet uh, notika mēģinājums pārskatīt šo novecojušo tiesību aktu. Un eh, bija tikai viena valsts un vieni apstākļi, kas tika minēti saistībā ar um, tirzniecības aizlieguma sekām attiecībā uz Kubu un um, eksteritoriālo nepiemērošanu. Bet uh, Šobrīd uh, ir jārunā par um, eh, ASV iespējamo sankciju eksteritoriālām sakām attiecībā uz Eiropas Savienību. Un darba kārtībā atkal parādās jautājums par šī tiesību akta pārstrādāšanu. Es īsti nesaprotu, kāpēc tas pagaidām karājas gaisā, bet varbūt eh, mēs šodien sapratīsim, ehm, kāpēc eh, tam vajadzētu nonākt eh, mums priekšā uz galda un atkal tikt iekļautam darba kārtībā. Šeit uh, Es uh, došu vārdu ekspertam šajos jautājumos, mūsu kolēģim Davidam Mārtinam. Liels paldies, Bent! Tev patiešām ir taisnība, tas tiešām lielā mērā ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu, jo tas ir saistīts ar ASV vienpusējām darbībām. Jā, es uh, biju referents um, bloķējošā statusa. Uh, regulai, kas tiešām ir um, pieņemta 96. gadā un nekad netika izmantota. Bet to būtu iespējams uh, izmantotājs uh, attiecībā uz uh, ES uzņēmumiem, kas uh, pārkāp uh, tirzniecības uh, sankcijas, ko ASV noteica pret Kūbu. Un notika mēģinājums eh, pārskatīt šo regulu 2015. gadā. Tur darbs bija pavirzījies eh, uz priekšu diezgan tālu. Es savu ziņojumu pabeidzu 2015. gadā, bet trīs uh, iestāžu uh, juridiskie dienesti nevarēja vienoties par uh, pārstrādāšanas tehniku, tāpēc um, uh, tas viss apstājās. Es pats un Mogherini kundze februārī jautāja, vai ārējās darbības dienests uh, negatavojas uh, lūgt komisijai sagatavot jaunu priekšlikumu. Mogherini kundze teica, ka ir jāizskata dažādas iespējas, bet runājot par šīs dienas situāciju, zinot uh, to, ka prezidents Trumps pagājušajā mēnesī paziņoja par uh, izstāšanos no Parīzes uh, līguma, uh, no nolīguma ar Irānu. Uh, ES atkal sāka runāt par mūsu uzņēmumu aizsardzību. Ar deleģēto aktu ir piedāvāts um, iekļaut um, atsaucis uz bloķējošā statusa uh, noteikšanu šajā situācijā, un eh, komisijai tad eh, būtu jāsagatavo jauns eh, priekšlikums, izvēloties arī piemērotāko juridisko tehniku. Bloķējošais status attiecās uz naftas un gāzes tirzniecību, bankas operācijām, eksporta kredītiem, uh, un uh, īpašas noteikums attiecībā uz uh, sauszemes transporta līdzekļiem. Tiek lēsts, ka Trumpa lēmums uh, ievērojami skars mūsu uzņēmumus, un uh, saskaņā ar manā rīcībā m, mm, esošo informāciju mēs runājam par 60 uh, brītu uzņēmumiem, 30 uh, franču uzņēmumiem, aptuveni 20 uh, eh, vācu uzņēmumiem un uh, vairākiem citiem. Komisija jau ir paziņojusi, ka bloķējošais status uh, varētu būt ar ierobežotu ierobe, uh, ietekmi. Uh, it īpaši ņemot vērā to, cik izplatīta visā pasaulē ir ASV finanšu sistēma un dominējošs ASV dolārs. Un, um, Jāatceras, ka mēs uh, šobrīd uh, strādājam ar atšķirīgu ASV valdību nekā 96. gadā. Ja mēs izvēlētos uh, rīkoties tā, kā to piedāvā komisija, tad uh, vajadzētu apsvērt uh, tāda fonda izveidi, kas kompensētu zaudējumus. Bet uh, um, ārējās darbības dienas to vērtē drīzāk kā politisku vēstījumu nekā reālu instrumentu, uz kuru Eiropas uzņēmumu varētu paļauties, un ka tas pēc būtības uh, problēmu neatrisinātu. Uh, bloķējošā statusa grozījumi varētu nākotnē tikt uh, apsvērti. Mēs redzam, ka ne visas institūcijas to atbalsta, bet šobrīd mēs esam jaunos apstākļos. Un visbeidzot, uh, apvienotā karaliste, Francija un Vācija un to ārlietu ministri lūdza, lai uzņēmumi un privātpersonas um, uh, tiktu mm, iekļautas um, atkāpēs, kas uh, paredzētas ASV sankcijām. Paldies, tas ir būtisks jautājums uh, un svarīga informācija par šo priekšlikumu un uh, esošo situāciju, bet uh, starp mums ir trīs uh, eksperti, kas varētu viest zinām skaidrību. Uh, par iespējamo pārstrādāšanu un arī raksturot situāciju. Vispirms es uh, došu vārdu uz trim līdz piecām minūtēm katram no jums, Davidam Gīram, no sankciju politikas nodaļas. Good morning and, and thank you for this opportunity to bring you up. Liels paldies par šo iespēju sniegt jums aktuālo informāciju par šo svarīgo jautājumu. Kā jau es teicu, sniegšu nelielu informāciju par priekšvēsturi. Trumps 8. maijā paziņoja, ka tas atkāpsies no kopējā un visaptverošā rīcības plāna. Uh, un ASV piemēros uh, sankcijas, kas iepriekš uh, tika atceltas uh, saskaņā ar uh, kodola darījuma spēkā stāšanās dienu. Augstā pārstāve 23. maijā nāca klajā ar paziņojumu, pēc tam sakoja paziņojumi no Vācijas, Francijas un uh, apvienotās karalistes ārlietu ministriem, kā arī Irānas ārlietu ministra. Un 26. maijā samitā Sofijā izskaņoja skaidrs uh, paziņojums par to, ka ES turpinās atbalstīt uh, kodoldarījumu ar Irānu, jo tas ir mūsu strateģiskajās interesēs un tas arī ir kodola ieroču neizplatīšanas uh, starptautiskajās interesēs. Uh, Būtisks elements um, bija tas, ka mēs uh, turpināsim saglabāt uh, priekšrocības, kas izriet no šī nolīguma. To atbalstīja arī starptautiskā kopiena un ANO rezolūcija 231, bet tas prasa visu mūsu kopīgus centienus, kas attiecas uz uh, ASV sankciju atjaunošanu pasākumu tvērums vēl nav pilnībā skaidrs. Arī prezidenta uh, tonis ir mainījies. Viņš uh, sacīja, ka tās būs visplašākās iespējamās uh, sankcijas, kādas jau kad ir piedzīvotas. To mm, apstiprināja arī valsts sekretārs un apakšsekretārs Mandelka. Ir uh, divi mm, datumi, 6. oktobris un 4. novembris, kas ir pieminēti, kuros šīs sankcijas varētu tikt atjaunotas. Un ir jāpatur prātā, ka ASV ar trim izņēmumiem nekad nav atcēlušas primārās sankcijas, tāpēc te galvenokārt tiek runāts par sekundāro sankciju atjaunošanu, kas galvenokārt skar mūsu tās ierobežotā veidā attiecas uz uh, pārtikas uh, produktiem, paklājiem un um, civilās aviācijas gaisa kuģiem. Ministri 18. maijā Sofijā paziņoja, ka ir nepieciešama pasākuma pakotne, kas atjaunotu uzticību šim procesam. Uh, iekļaujot 1996. Uh, gada regulas par bloķējošā statusa atcelšanu, aktualizēšanu, lai atjaunotu mūsu attiecības ar Irānu un stiprinātu sadarbību nozarēs, un dalībvalstis tika aicināja izpētīt, uh, kādas iespējas pastāv darījumiem ar Irānas centrālo banku. Visas eh, šīs sankcijas eh, vēl nav stājušās spēkā, bet ir skaidrs, ka tās eh, ietekmēs svarīgus investorus gāzes ieguves un naftas ieguves nozarēs, ja vien netiks piemērotas atkāpes un ņemot vērā to, kā tas ietekmēs uh, bankas un um, ASV finanšu sektora ietekmi arī šī nozara droši vien tiks smagi skārta. Līdz šim mēs um, nezinām, kā tas ietekmēs visas nozares, tāpēc uh, sadarbībā ar Eiropas komisiju mēs vēlamies noskaidrot, uh, Uh, cik lielā mērā tas notiks. Mēs esam identificējuši vairākas nozares, kuras varētu saskarties ar grūtībām saistībā ar uh, Irānas uh, finanšu sistēmas necaurskatāmību un ASV noteikti atjaunotajām sankcijām, ņemot vērā jaunākos notikumus. Eiropas Savienības 28 dalībvalstis kopā ar um, Eiropas eh, komisiju vēlas eh, saglabāt eh, tās priekšrocības, ko nodrošināja kodolnolīgums ar Irānu tādās nozarēs kā mm, finanšu sektors un naftas nozare un bloķēšanas statusa noteikšana tirzniecības un investīciju jomā, protams, šeit ir ļoti svarīgs elements. Tālāk Monika Henksī no Digitrade. Thank you very much. Lielas paldies priekšsēdētāji. Un es vienkārši piebildīšu nedaudz kaut ko tam, ko teica kolēģis attiecībā uz to, cik svarīgi ir turpināt sarunas ar Irānu par tirzniecības jautājumiem. Mēs patiesībā plānojam nākamnedēļ tur doties un runāt par tirzniecību, invest investīcijām, sanitāriem, fitosanitāriem un lauksaimniecības pasākumiem. Un mēs vēlamies izveidot dialogu. Mēs pagājušreiz tikāmies ar Ināņiem ekspertu līmenī 2016. gada novembrī. Tas bija apmēram desmit gadus pēc um, kontaktu pārtrūkuma par tiesniecības jautājumiem. Uh, Un eh, gan Irānai, gan Eiropas Savienībai ir svarīgi turpināt šo darbu, jo viņi ir jāintegrē atkal globālajā tirgu. Mēs eh, atbalstām viņu iestājas procesu PTO. Mēs saprotam, ka tas ir bloķēts, jo mm, nav iespējams izvirzīt priekšsēdētāju darbu grupai, bet Irāņus. Uh, interesē arī neformāls daudzpusējs process, ko mēs varētu atvieglot un esam jau izrādījuši savu gatavību to darīt. Viņi arī, protams, ieinteresēti uzlabot caurskatāmību un atvieglot tirzniecību. Uh, cik lielā mērā tas, protams, ir jāraugās, jo tā vēl ir valsts plānota ekonomika. Un uh, šis te sankciju efekts arī pagāznē un arī viņu pašu sistēmu. Um, problēmas, ir radījušas arī problēmas tirzniecībā, un mēs eh, cenšamies ar viņiem pie tā strādāt. Ir eh, daudz eh, tehniskās palīdzības pieejams par tirdzniecību, cenšamies ar starptautisko tirdzniecības centru viņus atbalstīt, uzlabojot viņu pūliņus, uzlabot SPS standartus vai tehniskos standartus. Un visbeidzot, es gribētu minēt investīcijas. Uh, Ir vairākas dalība valstis, kurām ir divpusēja investīcija līguma ar Irānu, un es domāju, ka tas jau parāda, ka mūsu uzņēmumi ir labi aizsargāti. Tirgu Irāna ir izrādījusi zinām interesi vairāk uzzināt par eh, mūsu Eiropas līmeņa investīcija aizsardzības nolīgumu un arī eh, gūta tirgus pieeja. Tātad mēs diskutēsim ar viņiem par to, kā šie uh, nolīguma varētu izskatīties. Un pirmais eh, solis, protams, tirsniecības jomā ir viņu dalība PTO. Tātad no tirsniecības puses mēs turpinām šo sadarbību un viņi patiesībā to pastiprinās, lai parādītu, ka tagadējie ASV pasākumi um, ne uh, kavēs mums uh, eh, gūt um, ehm, labumu no sankciju atcelšanas. Paldies, un tagad Alīna Neda no sankciju komandas, un viņi ir komandas vadītāji. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Arī man ir liels prieks šodien būt šeit, un eh, šis ir no viens no pasākumiem, ko komisija Eiropas Savienība kā tāda ir aktivizējusi, lai aizsargātu uzņēmumus pēc eh, ASV lēmuma izstāties no kopīgā rīcības plāna. Es neiešu cauri visai vēsturē, bet gribu atgādināt to, kas jau tika minēts, ka šis te bloķēšanas status bija ļoti efektīvs kopā ar spiedienu un PTO sūdzību, lai pārliecinātu ASV nepiemērot savas sekundārās sankcijas, un tas bija saistīts arī ar Kubu un ASV, es un es, e, citiem operatoriem. Un e, tomēr šis e, status uh, ir tā kā bijis tādā mm, noklusētā režīmā, um, un mums to nav bijis jāizmanto, jo nav bijušas šādas uh, plaša apjoma lietas. Tas ir kaut kas, kas jāpatur prātā. Pavisam īsi runāšu par to, kā mēs nonācām pie šī te deleģētā tiesību aktu priekšlikuma, kā to pieņēma komisija un kas ir pielikumā. Uh, Kā jau jūs minējāt, tad eh, bloķējušais status kopš 96. gada attiecas uz Kubu un Kubas eh, saistītiem sankcijām ASV bija ļoti nedaudz pieminēta Irāna, bet tikai vienā tiesība aktā. Ko tagad esam izdarījuši? Mēs esam apskatījuši visas sekundārās sankcijas ASV, kas tika atceltas eh, tad, kad tika parakstīta šī te. Uh, E, šis visaptrošais rīcības plāns. Un esam apskatījuši visus šos juridiskos tekstus e, un apkopojuši to, un pielikumā redzēsiet divas atšķirīgas kopsavilkums, kur ir prasītā atbilstība, ko ASV prasa nedarīt ar Irānu mūsu operatoriem, un esam apkopojuši to, e, kāds varētu būt uh, iespējamais kaitējums ES interesēm. Tas ir sankcijas, ko ASV var attiecināt uz mūsu uh, ekonomikas dalībniekiem, ja viņi uh, rīkojas tā, kā ASV to nevēlas. Tas lielā mērā tika darīts um, komisijas vadībā bet eh, tas ir darīts cieši sadarbojoties ar ārlietu dienestu kolēģiem. Esam iesaistījuši arī mūsu Vašingtons ES delegāciju, eh, jo pat ja mēs eh, uzskatām, ka esam speciālisti ASV likumdošanā, tad tomēr līdz galam tādu nesam un esam tāpēc iesaistījuši delegācijas kolēģus Vašingtonā. Un ir arī ASV jurists, kas specializējas sankcijās, uh, Eh, to viņš ir pārbaudījis un eh, saka, ka mēs eh, esam to visu pareizi sapratuši un, sapratuši, un tas viss ir tagad pielikumā. Redzēsiet, ka tur ir vairāk tiesību akti no ASV, ko esam tur iekļāvuši. Ir arī viena regula, ir Irānas sankciju akts, kas nosaka sankcijas attiecībā uz naftu un naftas produktiem, ķīmiskajām vielām. Un vēl viens tiesību akts par enerģijas sektoru sankcijām. Uh, un sankcijām cilvēkiem, ko nosaka ASV arī dārgmetāli, ir Nacionālās drošības uh, akts no 2012. gada, kas attiec uz Irānas centrālo banku un attiecīgām citām bankām Irānā, Irānas draudu mazināšana un Sīrija un cilvēktiesība akts, tas tur galvenokārt ir runa par valsts parādu un um, finanšu uh, dienestiem. Un tad Irānas transakcijas, kas attiec uz uh, precēm pakalpojumiem, kas uh, um, nāk no ASV, un tās nedrīkst uh, eksportēt otrais uz uh, Irānu. Tātad jūs zināt, uh, kāds ir sankcijas, tiek bloķēti īpašumā ASV, ir aizliegts piekļūt ASV finanšu tirgam, tirgumu Un tomēr gribētu īpaši uzsvērt uh, Nacionālās aizsardzības uh, atļaujas aktu no 2005. gada, kas parādz ASV uzlikt uh, civilos un kriminālos sodus uh, Eiropas Savienības operatoriem, kas uh, sadarbojas ar Irānu. Tātad tas ir ļoti nopietnas jautājums. Es nerunāšu par to, ko šī broķējosā regula dara. Tas uh, pasargā mūsu o, ekonomikas operatorus, uh, lai um, šīs sankcijas netiktu ieviestas eh, Eiropas Savienībā, un tas arī ļauj uh, atgūt uh, kaitējumus, kompensācijas saņemt par kaitējumiem, ko šādas uh, sankcijas varētu nodarīt viņiem. Un var, arī ir pienākums informēt komisiju par um, šīs likumdošanas ietekmi uz uh, ekonomikas operātoriem, un tas mums dos pamatu uh, lai varētu novērtēt šo sankciju ietekmi, tad, kad tās atkal būs spēkā un cerams, ka uh, ekonomikas operātori tiesām mūs informēs par ietekmi. Ko es vēl gribētu pieminēt papildus tam visam, kas ir tieši saistīts ar uh, tekstu? Mēs jau esam uzsākuši struktūrālo dialogu par ieviešanu ar dalību valstīm, jo dalību valstīm ir diezgan daudz jautājumu par to, kā tas viss tiks ieviests. Viņiem nav arī nekādas lielās pieredzes, jo, kā jau es minēju, uh, Eh, šīs eh, regulējums eh, netiek aktīvi izmantots, un mēs arī esam pievērsušies pie dažādām asociācijām, un ir arī pastāvīgs dialogs ar Irānu kopā ar kolēģiem no ārlietu dienesta. Esam bijuši nesen Teherānā, lai apspriestu vairākus jautājumus, kas ir saistīti ar sankcijām un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas vēl ir gūstami Irānai pēc sankciju atcelšanas, un ir diezgan uh, būtiska spēku apkopošana komisijā daudzu eh, ģenerāldirekciju starpā, tirzniecības, eh, MOVE, Energy un citu ģenerāldirektorātu starpā ir eh, kopīgs darbs. Un tagad beigšu un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Liels paldies! Visi trīs runāja par pastāvošo situāciju, par daudzētiem aktiem. Un, ja pareizi sapratu, tad netika minēta pārskatīšana Un eh, Magrīnī kundzes vēstulē runa par iespējamo opciju aplūkošanu. Tātad vai ir kaut kādas iespējas eh, pārskatīšanai vai nē? Lūdzu. Es labprāt jums nodotu labas ziņas, ka trīs juridiskie dienesti ir radoši vienošanos un ka mēs varam turpināt, bet diemžēl šādu ziņu man nav. Kas attiecas uz iespējamo uh, Uh, grozīšanu, neskatoties uz pārskatīšanu, vienkārši grozījuma tekstā, tas arī ir uh, jautājums, ko esam saņēmuši no dalībvalstīm un uh, citiem, un mēs arī uzskatām, ka varētu padarīt to visu stingrāku, bet šī iespēja netiek izslēgta, bet kāpēc mēs tikai runājam par daļģēto aktu, ir tas, ka uh, mēs eh, tā kā skrienam aiz šī vilciena, mēs nenosakām šī procesa um, tempu, to nosaka ASV, pēkšņi pametot šo vienošanos, tāpēc mums bija ļoti ātri jārēģē, lai um, iedrošinātu tirgus un ekonomikas dalībniekus, lai tos pēc iespējas labāk aizsargātu. Un tāpēc mēs diskutējam tikai par šo bloķējušo statusu. Un regulas grozījumi, kā tādi vēl nav apspiesti, bet, protams, tas netiek arī izslēgts. Paldies. Paldies. Kristofs Fjellners, lūdzu. Thank you very much, and now I will assume my role as being uh, Jaroslav Owen. Jā, paldies. Es tagad aizstāju EPP ēnu referentu šajā jautājumā bet es nerunāšu polis, kaut gan mūsu ēnu referents Valēsas kungs ir polis. Paldies, poļu valodā, saka Fjellnerkungs. Paldies, ka devāt man vārdu, un tagad es runāšu Valēsas kunga vārdā, kurš nevar ierasties šodien. Vispirms viņš gribētu pateikties referentam par darba dokumentu, un es viņa vārdā arī izteikšu vairākus komentārus. Trīs. Pirmkārt, šis dokuments nāk īstajā laikā. Mēs visi sekojam notikuma attīstībai un dzirdējam, kāds bija ASV lēmums uh, atteikties no um, Irānas darījuma vienošanās. Tas, protams, ir suverēns ASV lēmums, bet tas arī ietekmē Eiropas Savienību. Mums ir tagad uh, jābūt gataviem kaut ko darīt, jo īpaši, ja mūsu uzņēmumi varētu ciest. Otrais punkts, protams, ir tāds, ka šī te bloķēšanas regula ir, eh, maigi sakot, novecojusi, un tur ir koncepcijas un formulējumi no laika pirms 20 gadiem. Tātad eh, tas viss tika eh, radīts ASV Kubas likumdošanai un šīm sankcijām, kas sakoja šai te iespējai sūdzēt tiesā es operators. Uh, un ar Irānu koncepcija un sankcijas ir ļoti atšķirīgas, un tāpēc šī regula nepalīdzēs mums daudz. Un tāpēc Valences kungs piekrīt, ka ir jābūt um, uzlabojumiem, bet tas noved uh, mani pie trešā punkti, lai atsaucos uz Langas kunga jautājumu. Valences kungs ir pārsteigts, ka komisija izlēma to uh, organizēt kā pārskatīšanu, nevis pārskatīt visu uh, šo likumdošanu. Kas par to varētu kļūt, ja mēs uh, izlēmtu um, reformēt šo likumdošanas ietvaru atbilstoši šodienas situācijām un sankciju režīmam. Un tas ir ļoti nepieciešams, un tāpēc uh, Valēnsas kungs uh, gribētu pajautāt šodien komisijai, paskaidrot, kāpēc uh, viņi to uh, paredzēja kā rīkāstu procesu, kā pārskatīšanu. Es saprotu, ka uh, šāda procesa loma ir diezgan ierobežota, bet Valences kungs tik un tā ar prieku sadarbosies ar Davidu Mārtinu uh, šajā jautājumā turpmākajos mēnešos. Liels paldies! Perfekti tagad Marīķis Hāke. Lūdzu. Liels paldies! Es domāju, ka šis ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, par kuru runāt, bet uh, Šeit ir jābūt arī ļoti precīziem attiecībā uz atšķirīgajiem juridisko pasākumu pasākumiem un uh, politiskiem izaicinājumiem, ar ko varētu saskarties. Es gribēju vairāk uzzināt par šo te bloķējošā statusa ideju, uh, jeb koncepciju, proti, ka uh, uzņēmumi varētu saņemt kompensācijas par uh, kaitēm. Tātad, ko mēs juridiski te re realistiski varam gaidīt, iedomājieties, ja bankai uzliek sodu uh, Uh, pārsimts miljonu apmērā, un tad jūs, kā tad jūs vērsīsieties pie ASV, man vienkārši ir grūti to iedomāties, un arī ko uzņēmumi varētu darīt. Es gribētu saprast, uh, ko komisija ir uzzinājusi, um, sazinoties ar privāto sektoru, jo mēs jau redzam, ka Irānas Islāma Republika jau tā kā atkāpjas. Un, um, Es gribētu uzzināt arī, kāda būs EIB specifiskā loma, kas eh, mediju ziņās ir parādījusies piesaukta. Es domāju, ka ir svarīgi izvairīties no eh, pārāk daudz privātā riska uzlikšanas publiskajām institūcijām. Tā ir eh, neilgtspējīga situācija un tas var radīt nepareizos stimulus, ja tā var teikt. Un tad par politiskajiem aspektiem ja kongress un uh, ASV prezidents uh, vēlas uh, pastiprināt sankcijas uz Irānu, tur ir ļoti daudz citi veidi. Nevajag tas obligāti saistīt ar um, kodoprogrammu, tur ir cilvēktiesības, reģiona um, ietekme un tā tālāk. Tātad kāds ir risks, ka līdzīgu sankciju nosaukums vienkārši mainīsies, un vai tas mainīs šo te bloķējošo statusu, vai bloķējošo status ir tieši saistīts ar kodolprogrammas saistītiem sankcijām, vai tā ir tomēr tāda plaša piemērošana attiecībā pret eh, ASV ekstrateritoriālo ietekmi. Uh, Tātad es domāju, ka tās daudzās problēmas, kas mums ir ar Irānu, ir pelnījušas spēcīgu ES atbildi, eh, lai nezaudētu mūsu ticamību, jo ir risks, ka mūs eh, skatīs kā tādus, kas ir ļoti um, defensīvā pozīcijā um, un uh, eh, kā Eiropas Savienībai Mums taču uh, var būt arī citi temati, kuros mums ir tiesības un pat atbildība uh, ieņemt ļoti skaidru nostāju attiecībā uz to, kādas ir ES vērtības, uh, kas ir liktas uz spēles un kādas ir mūsu intereses. Un mums vajadzētu arī būt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, kāda aina varētu rasties visā šajā diskusijā. Nevajag um, tikai aizsargāt šo te GCPOA Uh, un uh, nevajadzētu um, mesties vienā vai otrā nometnē, būtu kāda pusē, mums vajadzētu suverēni iestāties par Eiropas Savienības interesēm un vērtībām. Liels paldies, un tagad Žadokungs lūdzu. Paldies, priekšsādāja kungs. Redzu, ka Mūsu kolēģim arī, ka šāķa jau uh, pret ASV ir ievadījusi tādas nu, ļoti stingrus uh, noteikums, jo viņi dzer tagad Coca-Cola bez cukuru. Tā vairs nav Coca-Cola, bet Coca-Cola bez cukuru. Nu, tā tad virzamies uz priekšu. Nu, man nav daudz, kas. Uh, pievienojums tam, kas tika teikts. Jā, mēs redzam ļoti politiski raksturu problēmu. Totāla kompānija vairs, nu, teiksim, neiegūs naftu un uh, dabas gāzi Irānā. Uh, tas, nu, nav tas tradiskākais jautājums, uh, totāli pieņem jautājums ļoti atšķirīgs no tā, ko mēs diskutējam šeit lielie koncerni. Uh, viņi vienmēr mēģina ar ASV uzturēt labas attiecības, nu, vairāk uh, nozīmīgi tas viņiem ir nekā ar Irānu. Vairāk kārt tik uzdots jautājums, kāda būs praktiskā darbība, nu, piemēram, nelielam uh, uzņēmumam Eiropā, kas specifiskās darbības dēļ uh, strādā uh, Irānas tirgu. Vai komisijas pārstāvis šeit prasīs, lai Air Force One tiktu arestēti tikko ierodas Eiropas uh, Uh, teritorijā vai kāda cita pasākuma būs ievadīta. Nu, es tā īsti nesaprotu, kā uh, Eiropas uzņēmumi tiks atbalstīti, kas pieņem lēmumu palikt Irānā, jo viņa ekonomiskā perspektīva Irānā ir spēcīgāka nekā ASV. Un tāpat kā man kolēģi, es uh, atbalstu spēcināšanu. Mēs neesam uh, Kūbas gadījumā, uh, Klintona laikā. Mēs, esam, mēs runājam par Irānu, Trumpa uh, prezidentūras laikā, un situācija tomēr ir daudz uh, sarežģītāka. Paldies! Paldies! Uh, tagad uh, nākamais uh, runātājs. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Nu, mēs nerunājam tikai par ārlietām tieši šeit, bet nu, tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs nolēmām ierobežot tirdzniecības nolīgumu ar Ķīnu cilvēktiesību dēļ, un Irāna ai, ir lielākais nausot skaits pasaulē. Aktuālai skaiti no rīta parāda no vak vakar par uh, traģisku gadījumu, kad uh, cilvēks tiek piekauts, rības laustas, uh, atsagaismu zaudēt un tā tālāk. Nezinu, kādēļ mēs uh, tirkojamies ar ASV. Man liekas, ka ASV dara pareizi un mēs ļoti, ļoti nepareizi. Mēs nesasniegsim neko. Uh, Viņiem ir, viņi ir veikuši piecus balstisko raķešu testus, destabilizēja vidējos austrums un Irākas delegācijā redzējām, ka viņi destabilizēja arī Irāku. Mēs praktiski to uztaram caur tirdzniecību, un tas nu nav uh, akceptējami, bet nu, tas uh, ir uh, ārējais tirdzniecības nodēt jautājums, un Mogarīna vajadzētu to darboties. Uh, man liekas, ka ir divkosīgi tirgoties ar Irānu un netirgoties uh, tādā mērā ar Ķīnu. Tas nav uh, uzturam. Mums ir uh, tiešām jāpievērš šīm apkaunojošam. Uh, uh, eksekūciju līmenim Irānā, kas katru dienu turpinās. Paldies! Uh, Viljams Tartmots kungs. Šajā jautājumā man nav konkrēta viedokļa, bet Izraēlas uh, valdība, kurā ir plašs labendienests, uh, ir ļoti bijusi pret uh, līgumiem, bet uzdošu komisijai tehniski jautājumu. Situācija pat labam ir tāda, un apkopojums ir tāds, nu tāds. Uh, tikai pāris vārdos izsakāms Eiropas Savienība. Nē, runātājs labo sevi ASV ir atsaukusi savu darbību šajā kopējā visaptverošā rīcības plāna ievies sankcijas. Eiropas Savienība nē. Es nu zinu, ka tā ir tāda situācijas vienkāršošana, bet nu varbūt, ka varam to pieņemt. Un tā tad presa ir rakstījusi tīpaši finanšu prese par to, ka tādēļ, ka ASV eh, kontrolē banku klīringas sistēmu. Eh, sekas ir tādas, ka lai arī ko es darītu, Tik ilgi, kamēr ASV nosaka uh, sankcijas pret Irānu, ASV sankcijas būs uh, augstākā vērtē šis, šīs banku klīringa sistēmas dēļ. Vai komisija varētu kaut kādā veidā to komentēt. Nākamais runātais Rubika kungs. Es gribētu teikt paldies komisijai, jo šeit runa ir ne tikai par Irānu, bet par būtībā to, kā reģējam jātiek uzliktas sankcijas. Un tādas, kas nav. Uh, kurkos partneri, nu, visi viensprāts, <clears throat> ir šādas bloķējošās darbības, un jautājums ir, vai mēs runājam vispār par kaut kādām opcijām, ko mēs varam darīt, ja uh, pretī bloķēšanai iespējas tiek uh, pavērts, vai ir kādi instrumenti, lai tas būtu iespējams, lai darījums īstenot, īpaši enerģijas. Uh, jomā, nu, piemēram, varētu padomāt vai nākotnē būtu iespējams eh, Eiropas biržā un ar Eiropas kontiem varētu īstenot. Un tāpat abas eh, valūtas sistēmas ir konkurējošas Irāns ar OPEC ir uzņēmusies saistības, bet no otras puses ir arī skaidrs, ka ar enerģijas hartu ir jābūt uh, apusējībai. Un jautājums ir, kā mēs energo hartu šajā uh, gadījumā izmantot, lai pozicionētu Eiropas a, uh, līmeni. Paldies! Nākamā runātājai. Priekšsēdētāja kungs, paldies komisijai, paldies ekspertiem par viņu teikto. Komisijas priekšlikums jaunajā redakcijā par bloķēšanu, manuprāt, ir veiksmīgs. Protams, ka ir arī grozījumi pielikumos, un situācija tāda, ka tas var skart Eiropas uzņēmums, ja juridiskie akti tiek uh, pielietoti. No SV puses redzēsim, kāda būs ietekme augustā, būs pārskatīšana un mūsu prās. Tas ir optimālais risinājums, mēs to atbalstam. Man, uh, es dažkārt esmu šaubījusies, tādēļ uzdošu uh, jautājumu komisijai. Nosaukšu piemēru. Eiropas uzņēmums investē Irānā. To skar uh, ASV sankcijas un tiek uh, piespiests uh, īstenot savus uh, līgumus un zaudē daudz naudas. Bet tad, manuprāt, tam būtu uh, jāsņem kompensācija, un man nav īsti skaidrs, kas tad šo kompensāciju sniegs. Un kāda vispār ir uh, darbība, kā var nodrošināt to, ka ASV e uzņēmumi arī uh, ievēro viņu pienākums, un komisijai vajadzētu nodrošināt to, ka visām dalību valstīm vienādā vēr, mērā jāpiemēro šie pretpasākumi. Paldies, sekpriekšsētājs daudz jautājumu. Sākumā uh, Deivids Gīrkungs varēs atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Es domāju, ka lielākā daļa jautājumu ir uh, domāti eh, komisijai un Dunī Haidī, eh, Irānas task force nodaļas vadītājs eh, arī lūdzu vārdu. Atsaukšos tikai uz vienu jautājumu JCPA vai kopējais un visaptrošais rīcības plāns un rīcība reģionā. Es domāju, ka mēs vienmēr esam mūsu viedokli spauduši ļoti skaidri. JCPA mērķis ir turpināt turpināt Irānas uh, tikai uh, attiecībā uz Irānas kodola programmu, nevis atrisināt visas uh, cilvēku tiesību problēmas. Un tas ir ļoti skaidri. Mēs izdarām spiedienu uz Irānu. Uh, šajā kontekstā ir sankcijas, ieviest sankcijas. 82 uh, uh, divas personas un uzņēmumi par cilvēktiesību pārkāpumiem ir, uh, asto, ir tāpat arī uh, sankcijas, kas ir saistītas ar GCPA. Ir sankcijas uh, attiecībā uz rīcību Sīrijā un pret terorisma kontekstā noteiktās sankcijas. Tātad, nu, skatījumiem jābūt plašākam. Un tā ir mūsu vispārējā pieeja. Priekšsēdētāji kungs, jā, atļausiet, tad uh, mans kolēģis varētu uh, noslēgumā papildināt uh, mūsu teikto. Thank you, and thank you for the questions. Paldies par jautājumiem. Es mēģināšu tos sagrupēt. Man nav pārāk daudz laika gan bijis, bet nu sākšu ar pirmo jautājumu. Kādēļ uh, šī uh, Rīgā stopcija tiek diskutēta. 2015. gadā situācija bija veiksmīgāka un, tehn, un komisijas uzdevums bija tehniski piemērojama, nevis tās lielās rūpes, kādas tagad ir ar ASV sankcijām, kādēļ deleģētie akti pat laban. Skaidroju iepriekš, ka vajadzētu ātru. Uh, iespēju reaģēt uz tirgu situāciju ekonomiskiem operatoriem papildus politiskiem signāliem no ASV un Irānas. Jautājums par bloķējošo statūtu, kas uh, ir saistīts tikai ar kodola sankcijām vai nē, tātad bloķējošais statūts jau jā, zināmu laiku ir ieviests un nav saistīts ar kodola sankcijām. Tas ir domāts, lai aizsargātu. Uh, e es ekonomiskos aktierus no jebkurām sankcijām. Pat labam ASV ir šajā pielikumā ietverta. Bet nu, šodien mēs mēģinam tāpat arī risināt situāciju, kas ir sa saistīts ar ASV sankcijām ko, un uh, saistībā ar kodolu programmu pret Irānu. miljons eiro jautājums. Man likās, ka miljons dolāru jautājums. Nu, kā mēs rīkojamies, lai um, sektu zaudējumus? Šeit nav uh, bijusi uzklausīšana vai diskusijas par šo jautājumu, un šis jautājums ir ļoti pamatots. Man gribētos dot jums tādu perfektu atbildu uz šo jautājumu bloķējošais. Uh, um, status nav tāda sudraba loda, un es aizvien uh, atsaucos uz šo piemēru. Tas neatrisinās visas problēmas. Diemžēl situācija ir tāda, kā ir. Un atbildot uz komentāriem par privileģēto ASV pozīciju klīringa sistēmā uh, pasaulē, jā, tiešām ASV ir šis Big Brother, tiem ir finansiāls, ekonomisks. Uh, ietekmes veids, kas ietekmē globālo ekonomiku. Mēs mēģinām ar šo bloķējošo soli it īpaši mēģinot kompensēt zaudējumus un iedrošināt kompānijas, kas neskatoties uz visiem apdraudējumiem un darbību mēģina strādāt Irānē, mēs mēģinam tos aizsargāt un uh, kompensēt zaudējumus. Kā tas notiek? Nu, tieši tagad tas nav. Kā uh, tas uh, tiek uh, kompensēts tātad no uh, tās vienības vai uh, kā tāda, kas tās izraisa, uh, piedzītas caur tiesām un jurisdikcija zaudējumu kompensācijai? tā no, nu, tiek noteikta eh, jebkurā dalībvalsts tiesā, kurā a, eh, personai, kas eh, rada zaudējumus, ir vai nu a, konti īpašumi vai kas cits. Tā tad at, a, atgūstot šos zaudējumus, tas a, balstās uz visiem kompetences likumiem un tiesa lemj pret ko uh, prasība vērsīsies un no kā kompensācija tiks pieprasīta. Kas vēl? Nu, tik tālu viss, ko gribēju teikt. Un ASV privileģētā uh, situācija finanšu tirgos, jā, mēs uh, to redzam, strādājam ap šo jautājumu lai nodrošinātu mūsu ekonomisko neatkarību, skatoties uz ASV privileģēto pozīciju, un vēl par iespēju pakotni, kas būtu pret, pretēja sankciju pakotnei. Es pavisam īsi to pieminēju manā pirmajā uzstāšanās laikā, vairāki, vairākas ģenerāla direkcijas strādā. Uh, lai noskaidrotu, ko darītu, lai ekonomiskie aktieri būtu aizsargāti no ASV sankcijām, bet kā viņiem varētu palīdzēt. Šie ekonomiskie aktieri strādā ar Irāni. Komisijas preses paziņojumos un citos dokumentos mēs raugamies uz lielākajiem sektoriem, mēs raugamies uz uh, enerģiju, transportu, apdrošināšanu un eh, visos eh, citos jautājumos, eh, kuros bez tiem nebūtu iesaistas, nebūtu šīs vienošanās ar Irānu par kodolu programmu un citām. Dažkārt nu vienkārši ilgāk laika paiet, lai cilvēkiem ļautu darīt kaut ko nekā bloķēt tos no kaut ko citu darīšanas. Es ceru, ka atbildēs visiem jūsu jautājumiem. Ja nē, tad pievērsīšos tam vēlreiz. Lielas paldies! Varbūt es tikai papildināšu to, ko mana kolēģe teica par uzņēmumu iedrošināšanu, par to, ka mēs darīsim visu, lai tos pasargātu. Es zinu, ka ir e, daži uzņēmumi, kas teica, ka tie aizies no Irānas, bet um, ir MVU, kuru Eiropas Savienībā ir ļoti daudz, Un mēs tiešām darām visu, lai ļautu tiem uh, sadarboties ar Irānu, nodrošināt šo divpusējo um, sadarbību. Kaut arī mēs zinām, ka ir uh, nelielas ES bankas, kas turpinās darbu ar Irānu. Mēs, protams, uh, turpinām runāt arī ar lielākiem uzņēmumiem, lai saprastu, ko ir iespējams šeit darīt. Lielas paldies! Es varbūt sagrupēšu atbildes divās kategorijās. Pirmkārt, es Irānas attiecības un tad um, MVU un ekonomiskie stimuli par es un Irānas attiecībām. Tika pieminēta situācija ar cilvēktiesībām un um, cilvēktiesību ģenerāldirektorāts šodien ziņoja par vienu traģisku gadījumu, bet uh, mums ir komunikācija kanāli, un mēs neatbalstām to, kas tur notiek, bet gan mēģinām mainīt situāciju, un es mēģināšu minēt vienu piemēru. Mums ir bijušas konstruktīvas diskusijas ar Irānu par um, nāvis soda piemērošanu, par narkotiku noziegumos apsūdzētajiem. Uh, un uh, pēc um, ilgām diskusijām par likuma mainīšanu ir ievērojami samazinājies izpildīto nāves gadījumu sots, bet jebkurā gadījumā ik pa laikam notiek tādi gadījumi kā vakar. Un es um, ap, varu jums apliecināt, ka mēs visos gadījumos mēģinam iesaistīties. Runājot par um, izstāšanos no um, kopīgās visaptverošās rīcības plānu ar Irānu. Nav labi vispārējai situācijai un starptautējām attiecībām aiziet no šī plāna tik nestabilā reģionā, kur daudzās valstīs pastāv uh, lieli masu nekārtību draudi. Un es neteikšu, kāda ir pareizā vai nepareizā pieeja, bet, protams, ka stabila vīde ir piemērotāka stabiliem risinājumiem. Un um, runājot par um, es un tirzniecības attiecībām tās sastāv tikai 2,5% no kopējā tirzniecības apjoma. Mēs ļoti rūpīgi pētam situāciju, kurās nozarēs šī mm, tirzniecība ir lielāka un atsevišķās nozarēs tā ir tikai 0,5% bet eh, šī pienācīgā izpēte par ekonomiskajiem e- operatoriem, kas darbojas Irānā, mūs ir vedinājusi uz eh, kontaktiem ar ekonomiskajiem operatoriem, un mēs eh, viņiem gribam sūtīt vēstījumu, ka viņi strādā likumīgi un ka sankcijas viņus neskars. Un MVU, protams, ir mazāk skarti uh, un eh, tie varēs turpināt eh, da, kontaktus ar Irānu, bet ir jāsniedz garantijas, ka sankciju režīms tos neš, neskars. Un mēs mēģināsim nodrošināt MVU arī tehnisko palīdzību, lai viņi saprastu, ko nozīmē pienācīgā izpēte, lai viņi saņemtu atbalstu. Uh, Un eh, mēs paši neveiksim um, due diligence, jeb uh, pienācīgo izpēti. Mēs ļausim to darīt Irānas ekspertiem, jo viņi labāk saprot, kā strādā attiecības ar Eiropu, it īpaši pārtikas um, nozarē. Un runājot par ASV ietekmi globālajā finanšu sistēmā, jā, tā tiešām ir realitāte un mums būs liels izaicinājums turpināt tirzniecības plūsmas starp Irānu un ES, bet tas arī ir labs signāls, ka ES ir gatava domāt par saviem finanšu kanāliem. Un vēl es gribēju norādīt, ka Irāna ir pielēmusi, pieņēmusi lēmumu denominēt uh, visas uh, tirzniecības operācijas ar Eiropu eiro valūtā, kas, protams, mums ir ļoti izdevīgi. Lielas paldies! Žadokungs. Jā, varbūt mēs esam tikai ievēlētas personas un neesam tik uh, izglītoti, bet uh, ja mums ir iespēja rīkoties, vai tas ir jādara ātri, un kad es jautāju, uh, ko mums darīt, jūs teicāt, ka jums nav skaidras atbildes. Jūs teicāt, ka ir apņemšanās nodrošināt aizsardzību, bet nav konkrēta plāna. Tāpēc man šķiet, ka tas šajā diskusijā ir visai pretrunīgi. Sala Frankas kungs, jā, liels paldies priekšsādātāji. Tāpat kā mans kolēģis, es gribēju teikt, ka no vienas puses mums ir šis uh, kodoldarījums. Un Irāna ir demontējusi div, divas trešdaļas eh, savu kodolu reaktoru, viena trešdaļa kodola materiāla ir izvesta no valsts, bet uh, eh, ASV šobrīd ir lēmusi aiziet no šīs vienošanās un atjaunot sankcijas. Tomēr šīs sankcijas atšķiras no tām, kas ir noteiktas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir jādomā par ekonomisko suverenitāti un nedrīkstam piekrist eh, šādām ekstratoriālām piemērošanas normām. Tās ir eh, jāaktualizē un jāpiemēro esošajā kontekstā, kurš ir ievērojami mainījies, jo tas galu galā ir uzticības jautājums Ir labi, ka mēs domājam par Eiropas uzņēmumu aizsardzību, bet um, es nezinu, vai daudzi būs gatavi aiziet no tik ienesīga tirgus kā ASV, un tāpēc uh, pretosies uh, ASV pasākumiem. Es esmu nobažījies, ka DigiTrade eh, pārstāvis saka, ka ņemot vērā gaidāmo tirzniecības kāru, eh, ir iespējams panākt um, izņēmumus ES uh, eh, ekonomiskajiem operatoriem, kuri vēlas turpināt savu uzņēmēju darbību šajā valstī. Un kaut arī mums ir jāpliecina sava ekonomiskā suverenitāte, uh, un um, jāiedrošina mūsu uzņēmumi um, sadarboties ar Irānu nedrīkst aizmirst tik svarīgu tirgu kā ASV. Liels paldies! Varbūt uh, no manas puses arī viens jautājums komisijai. Kāda ir uh, trešo valstu ekstrateriālo uh, pasākumu uh, ietekme citās valstīs, piemēram, Krievijā, jo mm, arī Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas Krievijas uzņēmumiem, vai deleģētais akts attieksies arī uz to? Vai ir kāds, kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Thank you. Paldies! Es to mēģināju, bet mēģināšu vēlreiz um, izteikties skaidrāk. Kā darbojas bloķējošais status? Ir eh, trīs galvenie aizsardzības pasākumi. Pirmkārt, eh, saņemt kompensācijas par kaitējumu. Otra iespēja lūgt prasīt um, komisijai atļauju uzņēmumam uh, ignorēt ASV sankcijas. Uzņēmums var lūgt komisijai piemērot atkāpes, lai nodrošinātu atbilstību tam, ko mēs uzskatām par nelikumīgu ekstrateriālo ietekmi. Un trešais aspekts ir tāds, ka nekādi pasākumi, kas balstās uz ekstrateriālajiem pasākumiem, tiks um, piemērots ES. Ja mēs saņemam no ASV lēmumu, ka lūk, jums piemērots miljoniem liels sots un jums ir aktīvi tikai Eiropas Savienībā, lūdzu tos konfiscēt, neviens ES tiesnesis to nedarīs. Tas ir viens aspekts, uz kur es varu atbildēt skaidri un gaiši ko nozīmē autorizācijas sistēma. To mēs līdz šim neesam izmantojuši, tāpēc nav īsti skaidrības par to. Šobrīd mēs pētam kritērijus, kā komisija šādu sistēmu varētu izmantot. Mēs pētam ekstrateritoriālo likumdošanu, ko mm, apraksta šī regula, un arī to mēs praksē nekad neesam piemērojuši. Uh, Ja es jums teiktu ko pretējo, tā būtu maldināšana, un runājot par zaudējumu atlīdzināšanu, tas ir visproblemātiskāk, ņemot vērā piemērus, kurus es eh, minēju kādā citā uzstāšanās reizē. Gribēju sacīt, ka eh, kurš tieši atlīdzinās radušos zaudējumus, ja, teiksim, salīdzinam to ar um, automašīnām, kur uh, kāds auto notriec uh, eh, gājai, kurš nav ievērojis CSN, tad uh, šī situācija nav skaidra. Zaudējuma atlīdzība tiks pieprasīta tiesā, un iepriekš ja nevar zināt, kāds tiesi, tieši būs tiesas spriedums. Un šeit situācija arī nav daudz skaidrāka. Tas atklāsies praksē, jebkurā gadījumā. Uh, tas tiks lemts katrā konkrētā zaudējumu atlīdzības pieprasījumu gadījumā. Lūk, tādas ir trīs galvenās iespējamās opcijas. Un iepriekš runājot, es teicu, ka uh, Eiropas uh, uzņēmumiem uh, būtu pienākums informēt Eiropas komisiju tad, ja tie saskaras ar zaudējumiem uh, kas izriet no ekstrateritoriālajām sankcijām, ko piemēro ASV, bet mēs iepriekš nevaram zināt, kāda šī ietekme būs un kādas um, sekas šīs sankcijas var rasi, radīt. Tik līdz mēs saņemsim šīs atbildes, situācija būs daudz skaidrāka, bet šobrīd mēs to nevaram pateikt. Thank you. Just, uh... Paldies. Divi punkti par Krievijas jautājumu, ja es uh, pareizi to sapratu. Vai mēs uh, plānojam attiecināt uh, atjaunotajā versijā, mm, iekļaujot uh, ASV likumdošanu par sankcijām, kas attiecas uz Krieviju? Nē, par to mēs uh, nedomājam. Ir uh, sankcijas, kuras tiek piemērotas ekstrateritoriāli. Ekstra it īpaši ASV pretējām pusēm. Un uh, par Krieviju mums ir bijušas plašas diskusijas, kuras ir bijušas ļoti konstruktīvas un kur mēs esam uh, domājuši arī par uh, negaidītām šādu sankciju sekām. Uh, lai novērstu situāciju, ka pasākumi, kas ir vērsti pret Krieviju, ietekmē ES uzņēmumus, bet uh, tas neietilpst diskusijā par bloķējošo status. Runājot par Īrānu, mēs runājam mm, ar ASV un turpināsim konsultācijas ar ASV par izņēmumiem, par to, kā viņi ir iecerējuši piemērot šīs sankcijas, jo šeit ir ārkārtīgi daudz neskaidru aspektu. Viņi ir uh, sagatavojuši dokumentu ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, bet ar to nepietiek. Ir jādomā par to, kā ierobežot šo potenciālo pasākumu ietekmi, iekļaujot izņēmumus un citus iespējamos uh, līdzekļus. Uh, bet um, saistības, kas tika uzņemtas uh, Irānas um, kodolnolīgumā, paredzēja noteikumu, ka tas neskars mūsu autonomiku. Dārtmut kungs, man ir tehnisks jautājums. Ir divi pārstāvi no ārējās darbības uh, dienesta. Man likās, ka jūs esat no komisijas, jo jūs nepateicāt. Un ir viens jautājums komisijai. Tātad trīs eksperti, un es uz, uzdevu. Uh, tehnisku jautājumu. Politiķi var izvairīties no jautājumiem, eksperti nevar. ASV kontrolē dolāra klīringa sistēmu pasaules uh, finanšu sistēmā. ASV ir pasaules um, rezervju valūtas sistēma. Uh, finanšu presē visaugstākajā līmenī tiek ziņots, ka tad, ja tiks atjaunotas sankcijas Irānai, ASV vienkārši var piedraudēt vai izslēgt bankas, kas ir bāzētas ES no dolāra klīringu sistēmas. Un šādas secinājumus piedāvā ekonomikas un finanšu žurnālisti. Un lai ko uh, arī es darītu vai nedarītu. Tā kā ASV saglabā kontroli par dolāra klīringu, viņi viņiem šeit ir um, prevalējoša ietekme. Tas ir uh, pilnīgi konkrēts jautājums. Lūdzu, neizvairieties no atbildēm. To var atļauties tikai paliķi. Skākis kundze, varbūt viens reglamenta jautājums. Es uh, gribēju uh, atzīmēt to, cik ļoti mēs novērtējam ekspertus. Es domāju, ka tas noderēs arī mm, citās diskusijās. So we have uh, representatives from the European Commission. Mums ir gan Eiropas komisijas, gan Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvi, viņi ir civili ierēģi. Lūdzu. I, perhaps I, I have Alzheimer. Uh, in... Varbūt man ir Alzheimers, bet savā atbildē es teicu, ka ASV ietekme finanšu sistēmā nevar tikt ignorēta, un tieši tāpēc mēs eh, sadarbojamies ar konkrētiem uh, finanšu kanāliem. Es zinu, ka šobrīd uh, eh, ASV padara iespējumu eksportu uz uh, uz Eiropas Savienību. Un mēs uh, strādājam pie tā, lai veidotu finanšu kanālus, kas būtu denominēti eiro. Liels paldies par atbildi. Līdz ar to mēs diskusiju esam noslēguši. Un mūsu referenta Davida Mārtiņa pienākums būtu sniegt dažas idejas, kā rīkoties ar šo pārstrādāšanu. Vispirms atzīstot uh, komisijas un ārējās darbības dienesta konstatējumu, uh, ka tas nav vienkāršs process, uh, ka tas ir sarežģīts, uh, bet uh, tas ir jārisina varbūt daži mani komentāri. Man šķita, ka Dēvida komentāri savā ziņā bija muļķīgi, un ārējās darbības dienas uz to pienācīgi atbildēja. Mums tika jautāts, kāpēc mēs um, risinām sarunas par tirzniecības darījumu ar Irānu. Mēs to nedarām, mēs vienkārši runājam par uh, sankciju nepiemērošanu, kas ir pilnīgi atšķirīga situācija. Tāpēc um, šādi raksturot uh, situācija ir muļķīga. Uh, Un eh, ņemot vērā Amerikas eh, pieredzi, nevar eh, teikt, ka no divām nepareizām lietām var uztaisīt ko pareizu. Bet mēs visi zinām, kāda ir situācija ar cilvēktiesībām Irānā, un nav iespējams uh, salīdzināt mūsu vērtību sistēmas. Bet mans otrais komentārs ir tāds, un te es droši vien kādu sarūkstināšu. Uh, Uh, sakot, ka apstājies pulkstenis rāda pareizi laiku vismaz uh, divreiz dienā. Un mm, šajā sistēmā, protams, ir trūkumi. Nav nekādu šaubu, ka Eiropas bankas, kas uh, sadarbojas ar ASV, uztur aktīvus ASV, un tam var tikt piemērotas sankcijas. Bet uh, es um, domāju, ka banku sistēma var izvairīties eh, no šādām sakām, ja mūsu pieeja un rīcība būs pareiza. Manas lielākās eh, bāžas, eh, to pieminēja arī ārējās darbības dienas, ir tādas, ka tad, ja tiek pieļautas kriminālas sankcijas, tad mums būs grūtāk aizsargāt Eiropas uzņēmējs un individus. Um, ja tie dodas uz ASV. Es ierosinu turpināt atbalstu kopīgiem visaptvarošiem rīcības plānam ar Irānu. Paļaujoties uz ekspertiem, man ir jāsaka, ka tas, um, no tā ir atkarīga Eiropas Savienības uzticamība. Otrkārt, tad, kad uh, notika sarunas par šo plānu, mēs uh, apņēmāmies. Uh, turpināt attīstīt, uh, at, attiecības ar Irānu, neskarot uh, cilvēktiesību jomu. Tāpēc mums ir jāpieturas pie šī atbalsta. Ir jādomā, kā aizsargāt ES uh, uzņēmumu tirzniecību ar Irānu un atbildot uh, Žado kungam un Salafrankas un uh, Salafrankam, Salafranka kungam. Uh, Mums ir jādomā par risinājumiem, kā nodrošināt ASV eksterioritātes um, principu piemērošanu attiecību uz ES uzņēmumiem. Es nezinu, kā tas darbosies, bet mums ir jādomā, uh, kā to padarīt iespējami. Uh, vēl es zinu, ka komisāri jau par to domā. Ir, uh, par iespējām kompensēt eh, es uzņēmējs, eh, kas um, cieš zaudējums, un pat ja mums nav konkrētu pasākumu, eh, mums nevajadzētu balstīties uz bailēm, bet ir jādomā par konkrētām darbībām. Un es domāju, ka mums būtu jāatbalsta komisijas deleģētais akts, bet ilgtermiņā, varbūt pat ne ilgtermiņā, bet vidējā termiņā komisijai vajadzētu domāt ne tikai par pārstrādātu, bet arī par pilnībā pārskatītu primārās uh, likumdošanas tiesību aktu. Tomēr šobrīd uh, pirmajā posmā mums noteikti vajadzētu atbalstīt deleģēto aktu. Uh, Liels paldies uh, par uh, skaidriem padomiem, kā mums um, rīkoties, un um, turpināsim par to runāt arī nākamajās sanāksmēs pēc um, vasaras atvaļinājumiem. Liels paldies uh, komisijai, ārējās darbības dienestam. Mēs esam nonākuši līdz koordinātoru sanāksmē. Tagad būs īsts pārtraukums, un tā laikā visi kuriem nav tiesību mm, šīs sanāksmes laikā te atrasties, atstājiet šo telpu un varbūt uh, kāds var informēt koordinātorus ierasties te nedaudz ātrāk.